panie przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów witam. sveiki atsāksim sanāksmi priecājos šeit redzēt deputātus komisāru kungu sanāksmi līdz ar to atsākam vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Nē, šķiet, ka ne. Nu tad tādā gadījumā šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Pājiem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir komisijas paziņojums.